man lūdza paziņot, ka pagājušo uh, mēnešu, pagājušo nedēļu laikā ļoti smagas dabas katastrofas ir skārušas daudz pilsoņu dzīves. Jāsaka, ka ļoti daudzās, daudzas vietas ir uh, cietušas no plūdiem, ir bijušas lielas vētras, kas ir radījušas milzu kaitējumu. Un februāra sanāksmē mēs par šo jautājumu diskusē, diskutēsim daudz pamatīgāk. Gribētu Eiropas parlamenta vārdā paust solidaritāti visiem cietušajiem un ceru, ka Eiropas Savienības institūcijas un dalību valstis varēs reaģēt pēc iespējas ātrāk un sniegt palīdzību nebirokrātiskā ceļā. 22. janvārī ANO paspārnē uh, notiks otrā konference par Sīrijas nākotni. Eh, protams, ka daudzi šiem notikumiem seko ar lielu uzmanību un eh, pateicoties konferencē gan opozīcijas, gan eh, režīma pārstājiem vajadzētu tikties, lai beidzot pieliktu punktu pilsoņu karam un izveidotu pārgaidu valdību. Protams, sarežģītā situācija Sīrijā kavē konferences organizēšanas darbus un uh, Jāsaka, konference būs ļoti svarīga. Eiropas Savienība ir uh, lūgusi, lai neviens nepārceļ konferences datumu, lai visas iesaistītās puses tajā piedalās. Uh, un parlaments uh, ir uh, vienbalsīgi nobalsojis par konferences organizēšanu. Mēs, protams, joprojām turpinām sekot uh, Sīrijā notiekošajam un uh, vēlamies arī paust savu atbalstu konfliktā cietušajiem. Dāmas un kungi, esmu uzzinājis, ka kolēģis Broks ka viņš cieta no Rumānijas ministru prezidenta izteikumiem, un Broka kungs runāja par imigrāciju, un Rumānijas ministru prezidents uh, to salīdzināja ar nacistu politiku. Vismaz tā tika um, tas atspoguļots masu medijos. Es uh, sazināšos ar Kontas kungu, lai noskaidrotu lietas patiesos apstākļus. Un es uzskatu, ka Broka kunga izteikums bija nevainīgs, nedrīkst to salīdzināt ar nacistu politiku, un es domāju, ka Broka kunga integritāte nekādā gadījumā nav apšaubām. Tagad sekos uh, paziņojumi. Ir sagatavots 2015. gada sanāksmu kalendārs. Un 12. decembrī eh, priekšstādātā konferences pieņēma kalendāra priekšlikumu. Jūs līdz 14. janvārim eh, varat iesniegt grozījums par šo kalendāru un balsot. Sim, uh, eh,